Colleghi, il primo punto dell'ordine del giorno di oggi reca. Sākam ar eh, mūsu pirmo darba kārtības punktu, kas ir Eiropas parlamenta 2014. gada vēlēšanas. Eh, šeit mēs neesam paredzējuši brīvā eh, mikrofona procedūru, un tāpēc es došu tagad bez kavēšanās vārdu runātājiem. Pirmais ir komisārs Šemeta. Paldies priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Eiropas parlamenta vēlēšanas vienmēr ir nozīmīgs brīdis Eiropas Savienībā, un 2014. gada vēlēšanas sākas un tuvojas īpaši kritiskā laikā. Komisija pieliek visus pūliņus, lai varētu stiprināt parlamentu leģitimitāti. Tas ir ne tikai visu Eiropas Savienības institūciju interesēs, bet it īpaši Eiropas pilsoņu interesēs. Tiešā pārstāvība ir būtiska eh, Eiropas Savienības darbība leģitimitātei. Šodien vairāk ne, nekā jebkad ir vajadzīgas paneiropas debatas, lai varētu labāk izprast, kas ir visbūtiskākais, un lai varētu veidot ciešāku saikni un tiešāku saikni starp vēlēšanu rezultātiem un komisijas vadību. Septembra uzrunā komisārs Barozo aicināja politiskās partijas prezentēt kandidātus komisijas priekšsēdētāju postenim Eiropas parlamenta vēlēšanās 2014. gadā. Apņemšanās no politiskajām partijām īstenot šo soli varētu labāk stiprināt šo vēlēšanu Eiropas dimensiju. E, to var panākt bez līguma grozījumiem Eh, Līgums paredz, ka eh, padome piedāvot, eh, piedāvājot kandidātu komisijas priekšsēdētāja amatam ņem vērā Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un tāpēc tas ir jāīsteno praksē bez kavēšanās. Runājot par dzimumu līdzsvaru, jūs zināt, ka komisija aktīvi e, strādā pie dzimumu līdztiesības Tomēr jūs aicināt uh, ievērot dzimumu līdzsvaru nākošajā komisāra kolēģijā, tāpēc jūs pilnīgi noteikti sapratīsiet, kā esošā komisija nevarēs lemt par nākošās komisijas darbībām. Runājot par konkrētiem datumiem, vēlēšanām 2014. gadā E, nebūtu vēlams, ja šie datumi negatīvi ietekmētu e, dalību vēlēšanās. Ja tiek pieņemti atšķirīgi datumi Eiropas parlamentu vēlēšanām, tad padomu parlaments, ar ko notiek konsultācijas saskaņā ar grozīto 78. E, gada vēlēšana likumu, nodrošina to, ka tiek eh, sniegta skaidrība par vēlēšanu darbu, eh, datu maksimāli drīz nepieciešamību pēc spēcīgākas politiskās savienības ar lielāku atbildību un leģitimitāti attiecībās lēmumiem, kas tiek pieņemti Eiropas līmenī. Eh, tam ir jābūt visu debašu centrā par Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlamenta loma ir ārkārtīgi nozīmīga šajā kontekstā. Paldies! Grazie, komisāri, ora la parola agli oratori. Paldies! Un tagad lūdzu Baltisko grupu vārdā. Un tautas partijas grupas vārdā ir Kazinīkungs, jums ir 12 minūtes. Sī, grācie, signora prezidente. La... Paldies, priekšsēdētāji. Rezolūcijas priekšlikums, par ko ir paredzēts runāt, kā komisārs jau pieminēja, šeit ir trīs punkti. Pirmkārt, tiek, tiek runāts par uh, priekšvēlēšanu kampaņu un datumu noteikšanu. Un uh, komisija plāno strādāt pēc iespējas ātrāk pie tā. Kā komisārs jau pieminēja, mēs vēlamies panākt to, lai šajās vēlēšanās būtu lielāka vēlētāja uh, interese par politiskajām partijām runājot. Eiropas politiskām partijām jābūt veidotām un attiecīgi jāpiedalās arī komisijas, komisijas priekšsēdētāja amata kandidāta izvirzīšanā. Šis ir svarīgs aspekts Eiropas Savienībā un uh, vēlētāju diezgan zemā interese ir saistīta arī ar to, ka Eiropas Savienībā varbūt nav tik populāri, jo cilvēki lielākoties ir ieinteresēti savā politiskajā dzīvē. Un šajās vēlēšanās ļoti labi būtu runāt tieši par Eiropu. Tā, lai viņi skaidri zinātu, par ko viņi balso, un tas, ka viņu balsī ir vērtība. Un pat tieši komisijas priekšsēdētāji būtu tā persona, varētu skaidri paskaidrot mūsu iedzīvotājiem, ka viņi ir ārkārtīgi svarīgi un viņu balss ir ārkārtīgi svarīga. Un jautājums par to, vai mums nepieciešams vairāk Eiropas vai mazāk Eiropas, vai arī vispār nevajag, un tiešām svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji būtu. Uh, spējīgi arī lemt un attiecīgi lemt arī par uh, mūsu valdības priekšsēdētāju, kas ir komisijas priekšsēdētāji. Tas nākamais aspekts ir saistīts ar dzimumu līdzsvaru. Jautājums par to, vai uh, nākamo komisiju vajadzētu izvēlēties saskaņā ar kvotām, vai arī varbūt kvotām varētu arī atsaukties eh, at, atkarībā no tā, kā ir ievēlēts parlaments. Labi, paldies, un tagad S&D grupas vārdā Gvaltierī kungs, jums ir trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Krīze nav tikai ekonomikas krīze, tā ir arī politiska. Un tā ir saistīta ar to, ka ir diezgan liela atšķirība starp uh, nacionālo politiku un to, ka ir nepieciešams tagad veidot lielu uzticību Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas Savienībai kopumā un nepieciešama uh, pienācīga demokrātiskā leģitimitāte. Rezolūcija ir ārkārtīgi svarīga. Varbūt es varētu turpināt pēc nākamā runātāja. Tagad lūdzu Dafa kungs. Aldi grupas vārdā jums ir trīs minūtes. The, uh, political... Uh, Politiskās partijas ir, ir uh, trūkstošā, trūkstošais posms starpnacionālajā demokrātijā. Un tagad, kad mēs skatāmies uz to, ka vēlētāji arvien mazāk piedalās vēlēšanās, mums ir nepieciešams panākt to, lai Eiropas politiskās partijas kļūtu par uh, nopietnām organizācijām ar savu priekšvēlēšanu kampaņu, kas vēlas arī paust savu ideoloģiju, tā lai varētu izdarīt politisko izvēli un uh, iegūt arī vēlētāju uzticību un attiecīgi balsis. Un tas nozīmē to, ka mums politiskajām ģimenēm būtu nepieciešams uzņemties atbildību pār demokrātisko politiku izveidi, kura būtu balstīti uz federatīvo principu. partiju čempionu vai ievērojumu personu noteikšana arī komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu pieteikšana un komisāru izvēle no parlamenta deputāta vidus atbilst Lisabonas līguma garam. Un tieši parlamentam ir jāievēl Barozo kunga tā nākamais amatīņemēs. Šeit ir ļoti svarīgi, lai būtu personiskāka vēlēšana kampaņa, jo tad iedzīvotājiem būs lielāka interese diskutēt par tādiem nopietniem jautājumiem, kas tiks izskatīti nākamajā parlamenta sasaukumā. Piemēram, tādi jautājumi kā komisijas uh, dzimuma līdzsvers un komisijas uh, darbības intensitāte, integrācijas aspekti, budžeta jautājumi un, protams, arī uh, dalība Eiropas Savienībā. 2014. gads ir mūsu iespēja pārveidot Eiropas demokrātiju. Un parlamentam ir jāizmanto šī izdevība. Un tas jādara ar pārliecību un stipru roku. Paldies! Grāts! Paldies! Zaļo grupas vārdā. Hefnera kungs, divarpus minūtes. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Eiropā nav vienkārši viens veidojums. Tā ir demokrātija, tās ir mūsu tiesības kļūt par vienu no stiprākajām demokrātijām šajā pasaulē. Un katros, visos gadījumos demokrātija tā ir eh, tautu vara. Un jautājums vienmēr ir par to, kā šeit ir saikne ar uh, iedzīvotāju pausto gribu, un jo stingrāk šī, šī saikne, jo stingrāk ir arī demokrātija. Šobrīd mēs runājam par Eiropas vēlēšanām, par to, ka būs nepieciešams uh, lemt viņiem lielākā mērā par Eiropas politiku. Viņiem ir jāsaprot saiknis starp uh, to, ko viņi ir ievēlējuši, un to, kas notiek turpmākajos gados Eiropas politikā. Piemēram, jautājums piemēram, par to, no kurienes tad ir Barozo kungs. Viņš pēc vēlēšanām vienkārši tika kaut kur atrasts, bet agrāk viņš nekad nebija pieteikts kā kandidāts Eiropas uh, komisijas amatiem. Tad ir ļoti svarīgi, lai uh, būtu skaidri zināms arī kādu politiku viņš plāno veidot tā, lai iedzīvotājiem laicīgi būtu iespēja teikt, nē, šo cilvēku mēs nevēlamies. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi, lai šī saikne būtu absolūti skaidra, izēle un rīcība. Un tas attiecās arī uz Eiropas politiskajām partijām. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas vēlēšanas tiešām arī būtu Eiropas parlamenta vēlēšanas, nevis vienkārši iespēja aģitēt par eh, vietējām interesēm uz nākamajām vietēju parlamenta vēlēšanām. Tāpēc mēs vēlamies mūsu politiskajām ģimenēm pateikt, kas ir uh, Eh, kandidāts Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam, kas ir Eiropas eh, viens no uh, svarīgākajiem posteņiem. Un ir ļoti svarīgi, lai tiktu formulētas politiskās vīzijas, politiskās platformas, un tādā gadījumā mēs varēsim stiprināt uh, demokrātisko leģitimitāti un attiecīgi stiprināt arī dažādas politiskās pozīcijas. Uh, panāksim arī to, lai nākamais komisijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja, ņemot vērā uh, vēlēšanu rezultātus, būtu attiecīgi izvēlēt starp vislabākajiem kandidātiem. Tas ir mūsu mērķis. Mēs vēlamies, lai komisāri vismaz uh, pa pusē būtu no Eiropas parlamenta deputātu vidus. Un tad attiecīgi šajā gadījumā mēs varēsim stiprināt Eiropas iedzīvotāju izvēles ietekme uz komisijas sastāvu. Paldies! Grācie per il... Jā, paldies! ECR grupas vārdā Foksa kungs pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji! Vēlos pateikties Kasīnī kungam un savas komitejas e, kolēģiem pie, šīs, e, pie šī dokumenta sagatavošanas. Mēs visi piekrītam, cik svarīgs ir nākamās vēlēšanas, un mums ir jāveicina lielāku iedzīvotāju um, piedalīšanās līmeņu šajās vēlēšanās. Un atlikšana jūniju uz māju 2014. gadā uh, ļaus uh, parlamentam iztaujāt topošos uh, komisārus daudz ilgāk, un tas ļaus arī eh, sasaistīt tos ar vietējām vēlēšanām. Tas ietaupīs iedzīvotāju nodokļu naudu. Tātad man iepriecināja eh, tas, ka komitejā tika izņemta rinkopa par to, ka vismaz pusē no komisāriem jānāk no mm, parlamenta deputātiem. Nu, iedzīvotājiem jādod tiesības izvēlēties. Protams, ka jābūt eh, šīm personām ar patiesu talantu un viņi ir jāievēl balstoties uz viņu kompetenci. Es neatbalstu to, ka partijas eh, nozīmē komisāru kandidātu, kas vada eh, šos, ka šī kampaņa padomu to izvēlēsies. Un es uzdošu jautājumu jums. Ja centrāla labējās partijas veido padomē vairākumu 14. gadā, jūs tiešām cerat, ka sociālistu, kā Mārtiņu Šulcu, ievēlēs par komisijas priekšsēdētāju. Tikai tāpēc, ka sociālistiskās eh, partijas eh, būs saņēmuši Eiropas vēlēšanās vairāk balsis nekā tautas partija. Nu, nedomāju, ka tas tā notiks, un šī iemesla dēļ mana grupa nevar atbalstīt šo rezolūciju. Paldies! Paldies! EFD grupas vārdā Agņūkungs. Diemžēl nav iespējams izmantot zilo karti vai brīvās mikrofonu procedūru. Tā tas ir saskaņā ar mūsu reglamentu. Tātad Agņūkungs vienu minūtu. Not sure. E quindi eh, la parola. Labi, tādā gadījumā Gotieri kungs nē, pēc tam, nu labi. Tādā gadījumā Sondegāra kungs goja grupas vārdā divas minūtes. Paldies priekšsarētāji. Goja grupa atbalsta šo prasību lai pašreizējās komisijas skandalozā situācija ar dzimumu vienlīdzību netiktu pārnest uz nākamo pilnvaru termiņu. Tam ir jāatspoguļojās šeit tais, taisnīgumam dzimumu līdztiesības jomā, jāatspoguļojas arī komisijas sastāvā. Un rezolūcija, kas šobrīd tiek uh, ierosināts, ka Eiropas partijām ir jānominē eh, kandidāti, jāizvirza viņi komisijas priekšsēdētāja amatam. No kurienes nāk šī ideja? Vai vēlētāji to ierosināja? Vai to Atēnās, Madridē un Lisabonā prasa demonstranti? Nē, tā nāk, tā ir kā ideja no augšas. Barozu, piemēram, šeit, parlamentā, uzrunājot eh, visus par stāvokli Eiropas Savienībā, pieminēja to. Un, ja Eiropas politiskās partijas izvirza kandidāts komisijas priekšsēdētājā matam, nu, ja viņas to grib darīt, viņas to var. Neatkarīgi no tā, vai Barozu tam patīk vai nē, šāda iespēja ir, bet demokrātijas trūkums Eiropas Savienībā netiks atrisināts ar to, ka uh, politiskās debats e, Eiropas Savienībā kļūs par prezidentu priekšvēlēšanu kampaņu vai kaut ko tam līdzīgu. Un tādēļ mūsu politiskā grupa aicina dalību valstis iestenot tādas vēlēšana sistēmas, kas nodrošina, ka politiskās partijas tiktu pārstāvētas atbilstoši to izmēram. Jo kas tad tā par demokrātiju, kas izslēdz daļu no vēlētājiem, atņem viņiem pārstāvniecību. Nodokļus nevar uzlikt, ja nav pārstāvniecība. Diemžēl šī rezolūcija neatspoguļo šo demokrātisko prasību. Tas tik tiešām ir ļoti žēl, jo Eiropas Savienībai nevajag vairāk priekšsarētāju, viņiem vairāk, vajag vairāk demokrātijas. Paldies! Galtjērī kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsarētāji. Kā jau es iesāku sākumā teikt, krīze, kuru Eiropa šobrīd piedzīvo, nav tikai ekonomiska, tā ir politiskā krīze, kas izriet no pretrunām, aizvien pieaugušajām pretrunām starp nacionālo politiku un Eiropas līmeņa politika, kas ir nepieciešama krīzes risināšanai. Un līdz ar to reforma, eh, kas tiek eh, postulēta teikt, ar šo rezolūciju, neprasa grozījums līgumos vai grozījums sekundārajā likumdošanā. Tomēr tā ir ievērojama institucionālās eh, politikas reforma. Un mēs nerunājam par tiešajām vēlēšanām, Mums būs eh, ar līgumu atzītās politiskās partijas, kas izvirzīs kandidāts eh, komisijas priekšsēdētāja amatam. Tas ne tikai īstenos eh, līguma burtu un garu, kur rakstīts, ka parlaments ievēl priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, bet mēs arī īstenosim reformu, ar kuru ļausim pilsoņiem tiešā veidā piedalīties varētu teikt, Eiropas valdības ievēlēšanā un nostiprināsim šo demokrātisko leģitimitāti, kas ir nepieciešama Eiropas Savienībai un tās iestādēm, kas ir vajadzīga demokrātiskas leģitimitātes nostiprināšanai. Un tādēļ es uzskatu, ka tas nekādā veidā nav pretrunā ar e, prasību, ka komisija ir jābūt e, neatkarīgai, jo 17. pāns jau atsaucas uz komisijas priekšsēdēt, e, komisijas neatkarību un prasa kvalificētā vairākuma balsojumu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanā. Un tas atspoguļ arī princips, kas ir jebkurā neatkarīgā demokrātiskā sistēmā, uh, šeit pretrunas nav. Mēs runājam par to, ka mēs varētu demokratizēt un politizēt komisijas rīcību, izveidojot Eiropas Savienību, kas ir leģitīmāka un stingrāka un tuvāka iedzīvotājiem, un tādējādi labāk spējīga reaģēt uz šo ārkārtas krīzes situāciju, ko mēs piedzīvojam. Un tādējādi tā būtu vēl viena iespēja virzīties uz priekšu politiskajā Eiropā. Sinklērs kundze reglamentu jautājums. Jā, paldies. Vai nav ironiski, ka šādās debatēs par eh, demokrātija, parlaments izmanto noteikums, eh, neatļaujiet mums izmantot zilās kartas jautājums, brīvo mikrofonu un neatkarīgie deputāti, kas nav saistīti ar politiskajām grupām, nav piesa... viņiem netiek dots iespējas izteikties. Jūs teicāt, ka nav brīvā mikrofona procedūra, nav zilās kārtas, bet tas nekur nebija rakstīts. Es uzskatu, ka tās ir nepieņēmama šādās debatās. Šeit parādās, kāda ir Eiropas Savienības daba. Jūs runājat par demokrātiju, bet pārējiem nav pat tiesības izteikties. Paldies Sinklērs kundzei. Es sākumā jau informēju, ka šeit nav paredzēts brīvais mikrofons. Tāda ir bija vienošanās panākta ar politiskajām grupām pirmdien. Tas tika ies, iekļauts darba kārtībā pirmdien. Līdz ar to tik tiešām no katras politiskās grupas ir viens runātājs. Jūsu grupa nav pieteikusies bet priekšsēdētājam ir eh, tiesības pašam izlēmt par zilo karti. Tagad dodu vārdu komisāram Šemetam. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, kā jau komisijas priekšsarētājs Barozu izteicās, uzrunājot eh, parlamentu ar Eiropas Savienības situāciju. Mums ir nepieciešama publiskā telpa, kurā tiek apspriest Eiropas jautājumu, tiek debatēts par to no Eiropas viedokļa. Mēs nevaram turpināt eh, censties atrisināt Eiropas problēmas ar nacionāliem risinājumiem un nacionālām debatēm. Daudzgadu finanšu schēma ir viens no jautājumiem. Tādēļ komisija augsti vērtē jūsu iesaistīšanos eh, Eiropas procesu uzlabošanā un uh, iedzīvotāju padarīšanu par īstiem dalībniekiem šajā procesā, ņemot vērā vēlēšanu kontekstu 2014. gadā vai vēlāk. Eiropas politisko partiju iz, eh, komisijas eh, priekšsēdētāja kandidāta izvirzēšana jau 14. gadā būs ļoti svarīgs solis šajā procesā. Kas attiecas uz komisāru izvēlu, svarīgākais aspekts būtu tas, ka šie kandidāti tiktu izvēlēti balstoties uz viņu kompetenci, neatkarību un apņemšanos strādāt Eiropas labā. Ir nepieciešams skaidrs mehānisms komisāra atlasē. Politiskās ģimenes vienmēr var meklēt labākās veidus, kā nodrošināt vislabākos kandidātus. Protams, ka parlaments veids šo kandidātu uzklausīšanu un dod savu piekrišanu viņa iecelšanai amatā. Ir arī citi elementi, ko Eiropas Savienības iestādēm un dalību valstīm ir iespējams izmantot, lai veicinātu informētību par Eiropas Savienības projektu, un dažkārt ir nepieciešama arī drosmīgi lēmumi, tuvojoties 14. gadu vēlēšanām. Tieši paturot prātā šo komisijai ir, ja komisija paredzējusi, ir priekšlikums, lai stiprinātu Eiropas demokrātiju. Paldies! Paldies, komisārkungs! Viens rezolūcijas priekšlikums ir saņemts, debats ar to ir noslēgts, balsojums būs pusdienu laikā. Nākamais jautājums ir iepazīstināšana ar revīzijas palātas gada pārskatu. Eh, es sacīju, ka mēs uzklausīsim 2011. gada revīzijas palātas gada pārskatu, bet mēs gaidām revīzijas palātas priekšsēdētāju. Tāpēc dažus brīžus būs mums jāpagaida.